So, first of all, uh, welcome uh, back. Un tad vispirms sveicu jūs atgriežoties no vasaras brīvdienām. Cerams, ka izbaudījāt tās un esat entuziastiski noskaņoti atgriezties pie darba, tāpat kā es. Programma mums šodien ir ļoti interesanta rīta sadaļai. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Sākšu ar priekšsrādāju paziņojumiem. Tādu nav. Tālāk jāapstiprina protokoli sanāksmēm 18. un 19. jūnijā, 2. jūlijā, 9. jūlijā un 11. un 12. jūlijā. Tālāk ir jāpieņem nākamā gada janvāra, aprīļa sanāksmu grafiks. Koordinātori ir vienojušies par to, Un, ja nevienam nav iebildumi līdz šīs dienas beigām, tad šis kalendārs tiks uzskatīts par apstiprinātu. Sākam tālāk piekto punktu - Gabriela Mato ziņojums. Tas ir ECB 2017. gada ziņojums. Viņa ziņojumā Mato kungs apskata ekonomisko situāciju, aktīvu iepirkšanas programmu un ECB eh, skatījumu uz dažādām politikas jomām, tā skaitā uz noguldījumu, jeb depozītu apdrošināšanas sistēmu. Tad došu vārdu uz piecām minūtēm referentam, pēc tam ēnu referentiem četras minūtes katram, un, ja laiks atļaujas, tad arī brīvais mikrofons. Lūdzu, Mato kungs, vārds jums. Jā, paldies priekšsarētāji. redzu šeit zālē lielu entuziasmu pēc vasaras, bet kā priekšsarētājs pareizi norādīja, mums ir jārunā par ekonomikas situāciju. Manā ziņojumā ir aptvērti lielākā daļa e, aspektu politikas jomā. 17. gadā ekonomika e, auga, straujāk. Pēdē, straujākais izaugums bija izaugsme e, pēdējos desmit gados, notiek stabilizācija, un daļai tas ir ECB monetārās politikas dēļ un struktūrālās, e, struktūrālo reformu dēļ. Saskaņā ar Eurostat datiem jūlijā skaidri uzrāda, ka esam uz e, pareizā ceļa. Izaugsme pārsniegs 2% šim un nākamajam gadam, bezdarbs savukārt uh, šobrīd krītas e, līdz līmeņiem, kāda bija pirms krīzes, tas ir vidēji ap 7%. Nav šaubu, ka tie ir ļoti nozīmīgi dati. Protams, ka mums jābūt piesardzīgiem, jo ir daudz arī neskaidrību saistībā ar Eiropas Savienību. Mēs redzam, kā pieaug populisms, notiek Brexit sarunas. Tas viss atstās savu ietekmi. Arī protekcionisms ir vēl viens no riskiem, kas mums ir jāpaturprātā. Mums ir jānodrošina, ka turpinās e, ekonomiskā izaugsme, tiek radīts darba vietas. Kā jau sacīju, šeit ir jārunā par sociālo politiku. Ir nepieciešama priekšnosacījuma publiskajām un privātām investīcijām. Uh, lai mēs varētu sasniegt to līmeni, kas bija pirms krīzes. Tieši tādēļ ECB ir jārīkojas vairāk, lai garantētu, ka tās monetārā politika sasniegs savus mērķus, nodrošinot to, ka līdz reāla ekonomikai nonāk kredīti. Kā jau tika norādīts, e, mazie vidē uzņēmumi ir mugurkauls mūsu ekonomikai ECB pilda savu mandātu, mazinot inflācijas, lai saglabātu to zem 2%. Mēs ceram, ka starp šo brīdi un 2020. gadu e, inflācija nepārsniegs 1,7%. Šajā ziņojumā centāmies ņemt vērā visus ECB monetāras politikas aspektus, procentu e, likmes, aktīvu iepirkšanas produktu, um, e, ELA, um, korporatīvo um, pu, um, publisko sektoru iepir, aktīvu iepirkumu programmas. Um, mēs runājam arī par nepieciešamību pēc lielākas caurskatāmības, tāpat arī par to, ka mums ir nepieciešams um, pievērst uzmanību tam, kā var nekustamo īpašumu lomā, jomā atkal veidoties kāds burbulis. Uh, ECB īstenotie pasākumi mūsuprāt ir bijuši pozitīvi, tāds ir mūsu vērtējums, bet mums jāpatur prātā, ka ECB nevar atrisināt struktūrālās problēmas dalību valstīs. Un tieši pašām dalību valstīm ir jāstrādā kopā ar Eiropas Savienības iestādēm, jārīkojas uz vietas savās dalību valstīs, lai nodrošinātu, ka ir nepieciešamie pamati ekspansīva monetārā politika nevar eh, pati par sevi sasniegt nospraustos mērķus. ECB īstenotie pasākumi ir eh, ar tādu pārējas eh, dabu, sniedzot nepieciešamo laiku, lai konsolidētu publiskās finanses, bet dalību valstīm ir arī jāīsteno struktūrālās reformas. Un tieši šīs reformas radīs priekšnosacījums tālākai ekonomiskai izaugsmē. Vēlos uzsvērt trīs lietas. Uh, Brexit sarunu nozīmību. ECB ir nepieciešams gatavoties visiem iespējamiem scenārijiem, arī tādam Brexit, kad netiek panākt vienošanās. Cerams, ka tas nenotiks, bet ECB ir jābūt gatavai. Un mums ir jānodrošina tas, ka virzamies uz tālāku finanšu integrāciju, kapitāla tirgus savienību, CMU. Uh, Un cerams, ka tas palīdzēs arī attiecībā uz monetāro politiku un to, kā tas darbojas un novedīs pie lielākas stabilitātes Eirozonā. Un pēdējā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir tāda, kas mums vienmēr jāpaturprātā. ECB ir pilnībā neatkarīga īstenojot savu monetāro politiku. Un tas nav tādēļ, ka mēs tikai to tā sakam vai prasam to, bet tā tas ir ierakstīts līgumā. Līdz ar to sarunvedēja komanda, protams, ir gatava sākt darbu tad, kad būs pieņemti visi grozījumi. Jā, paldies. Ja nekļūdos, eh, sociāldemokrātu vārdā Fernandes kungs runās. Lūdzu. Paldies. Līja Morgano šodien, diemžēl, nav klāta. Es viņu aizstāšu un nolasīšu eh, Morano kunga vēstījumu. Manāno kunga viedoklis ir tāds, ka ziņojuma projekts eh, ir pareizi orientēts, bet viņam ir dažas piezīmes. Mēs atzinīgi vērtējam ECB darbu, atbalstot eirozonu un fiskālo monetāro politiku, eh, pieņemot eh, fiskālo pozīciju eirozonai. Tāpat laikā ir svarīgi atgādināt, cik svarīgi ir e, fiskāla e, saruna partneri Eirozonas līmenī. ECB, priekšnos, ECB e, neatkarība ir priekšnosacījums viņu izveidē, bet tas nedrīkst notikt uz caurskatāmības rēķina un demokrātiskās atbildības rēķina. Un darbam pie šiem jautājumiem ir jāturpinās. Ceru kārtu attiecībā uz nominācijām augstākajiem amatiem ECB, tas skaitā priekšsarētājiem. Tam ir jānotiek līdzīgi kā citiem augstākajiem amatiem Eiropas Savienībā. Ir jāsaglabā pietiekama liela uzmanība attiecībā uz dzimumu līdzsvaru starp kandidātiem monetārai politikai ir jāturpinās, ņemot vērā arī COP21 un ilgspējīgas attīstības mērķis, veidojot sinerģiju ar EFSI un ar Eiropas Investīciju banku. ECB ir jāsaglabā arī pilna izpratne eh, par tādiem ārējiem aspektiem kā ASV e izolēšanās un Brexit. Uh, Tālāk, ņemot vērā sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, parlamentam ir jāatbalsta um, ECB darbība pie pašu resursu veidošanas Eirozonai. At, mēs atzinīgi vērtējam ECB Eh, pēdējos gados paveiktas, tā skaitā arī vēršoties pret populistiem, kas izsakas attiecībā uz ECB aktīviem. Tas ir tas, ko Marano kungs vēlējās sacīt par šo jautājumu, un pieņem, ka viņš un arī citi kolēģi būs gatavi uzsākt sarunas ar Mato kungu. Paldies! Paldies! Es pieņemu, ka Lukas kungs runās ECR grupas vārdā. Jā, paldies priekšsarētāji. Diemžēl Lūnas kungs nevar būt klāt šorīt šajā viedokļa apmaiņā. Viņš atvainojas. Viņam ir jābūt klāt INTA komitejā, kur viņš prezentē savu ziņojumu. Tāpēc man viņš ir lūdzis nolasīt šos īsos komentārus. Pirmkārt, paldies referentam par šo interesanto ziņojumu tas nav pārāk garš, ir koncentrēts un uzsver svarīgākās lietas mūsu grupai. Šeit ir pieminēts arī negatīvās eh, sekas APP, piemēram, eh, jaunu nekustamā īpašuma burbuļu rašanos un jaunu parādu līmeņu eh, rašanos. Ir nepieciešams konsolidēt publiskās finanses. Mums patīk arī tas, ka tika pieminēts uh, target divi bilances. Tomēr ir eh, nepieciešami daži uzlabojumi šim ziņojumam. Mūsuprāt, ir nepieciešams eh, tāpat kā pagājušā gadā uzsvērt, ka pašreizējā atvesļošanās ir tikai un vienīgi cikliska, un ja mēs vēlamies atgriezties pie struktūrālas atvesļošanās, kas ir ilgspējīga, ir nepieciešamas struktūrālās reformas, kas uzlabotu arī produktivitāti. Tāpat vēlamies norādīt uz APP negatīvo ietekmi uz uzkrājumu veidotājiem un eh, pensiju fondiem. Un eh, Lūdzu, kungs ar nepacietību gaida ēnu referents sanāksmes. Paldies! Vai Krentis kungs vai eh, Klints kungs vēlas Alde vārdā izteikties? Nē. No zaļajiem nevienu neredz, no goja un citām grupām arī nevienu. Šobrīd ir brīvā mikrofona iespējas, ja kāds vēlas izteikties par monetāro politiku. Neviens. Rozātī kungs, lūdzu. Ierosinājums, priekšsarētāji kungs. Manuprāt, mums priekšā ir nopietna, nopietna notikuma. ECB ir izziņojusi, ka viņi pārtrauks e, aktīvu iepirkšanas programmu APP, un tas notiks e, kontekstā, ka notiek arī augstākās vadības maiņa ECB nākamajā gadā. Un mums jāskatās, kā notiks šī atgriešanās pie ierastās e, normālās monetārās politikas, kur īsteno ECB. Un jāskatās, kā uh, savu politiku orientēs jaunā ECB vadība lai labāk koordinētu darbu ar citām ES iestādēm un sniegt sev ieguldījumu Eirozonas attīstībā un Eiropas Savienībā kopumā. Šis jautājums ir svarīgs, jo aktīva iepirkšanas programma un tās eh, ietekme ir strīdīgs jautājums. Esam dzirdējuši kritiskus komentārus arī par to. To vajadzētu pieminēt ziņojumā. Un, kā jau es minēju, parlamentam būtu šajā jautājumā jāsūt spēcīgs signāls. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Tad varbūt arī es vienu teikumu pateikšu. Mums vajadzētu nodrošināt, ka ECB pilda savu parasto darbu, monetārās politikas normalizēšanu. Tas, protams, ir eh, jautājums, kas rada kritiku no dažām grupām un no atsevišķiem politiķiem, bet mums ir jānodrošina tas, ka ECB strādā atbilstoši neatkarīgi un dara to darbu, kas viņiem ir jādara. Dod tad vārdu referentam, ja viņš vēlas papildināt kaut ko. Jā, paldies. Vispirms vēlos pateikties visiem runātājiem un tiem, kuri izteicas citu kolēģu vārdā kā Lukskungs. Protams, ka šis ziņojums ir tāds, kuru mēs noteikti uzlabosim vēl ar jūsu grozījumiem. Kā jau Magāno kungs sacīja, šis ziņojums virzas pareizajā virzienā, bet tas vēl ir jāpieslīpē. Un teikšu tā, ka fiskālā un budžeta politika īsti nav um, ECB uzdevums. Mums tam ir citi instrumenti, kā Eiropas pusgads. Bet, eh, lai nu kā, ja mēs runājam par monetāras politikas definēšanu un ECB uzraudzības lomu, kas, kā jūs minēju, ir neatkarīgi, viņiem ir jāstrādā roku rokā ar mums. Eh, dzimuma vienlīdzības jautājumi par to jau ir bijušas rezolūcijas no šīs komitejas, un eh, es piekrītu tam. Es nedomāju, ka mums būs grūti panākt vienošanos par to, kā uzlabot šo ziņojumu strādāsim e, aktīvi, lai pabeigtu šo jautājumu. Jā, paldies. Tad atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 14. septembris. Vēl ir iespēja paust savu viedokli. 18. oktobrī izskatīsim grozījumus, un pēc tam novembrī balsosim e, komitejā, bet decembrī plenāras sesijā. Ar to noslēdzam piekto punktu. Sestais punkts. Pirms tam mums jāizsludina 5 minūšu pārtraukums, jo referents vēl nav ieradies. Sāksim, kā paredzēts, 9.30, tāpēc 5 minūšu pārtraukums.

So please let me go. Ejam atpakaļ pie darba kārtības. Sestais punkts. Mavrides kunga ziņojums par Eirozonas ekonomikas politikas nostādnēm. Ievadam varu pateikt, ka šis ir viens no diviem parlamenta ieguldījumiem Eiropas pusgada ietvaros. Uh, tika nomainīts referents, tagad Mavrides eh, kungs eh, aizvieto Bajē kungu. Grozījumu bija daudz, 328. Un tagad došu vārdu uz piecām minūtēm mūsu referentam, pēc tam vārdu būs ēna referentiem. Paldies priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Ņemot vērā to, ka šī ir pirmā Eh, uzstāšanās man pēc pārtraukuma. Sveicu visus atpakaļ. Un cerams, ka gada noslēgums mums būs ļoti auglīgs. Kā jūs pareizi norādījāt, tik tiešām eh, ir daudz grozījumu, 328. Un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt šādus punktus. Tās ir mūsu galvenās bažas. Uh, Tas ir arī atspoguļojies mūsu grozījumos. Tātad. Pirmkārt, ir nepieciešama lielāka elastība stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošanā. Kopīgas um, fiskālās nostājas īstenošana un ir nepieciešams uh, veicināt izaugsmi un investīcijas Eiropas Savienībā. Otrakārt, jāintegrē sociāla un darba rādītāji starp um, kritērijiem un tāpat arī Parīzes vienošanās mērķis un um, ANO ilgspējīgas attīstības mērķis Eiropas pusgadā. Treškārt, lielāka nacionālā iesaistīšanās um, uz valstīm orientēt specifisko uh, ieteikumu īstenošanā. Ceturkārt, Eiropas pusgadu ar tādiem politikas rezultātiem, kas ir vērsts uz ilgspējīgas attīstības reformām, uh, kas spētu mm, virzīt uh, sociālo ekonomisko transformāciju veicināt um, izaugsmi un ilgspējīgu attīstību mikro uzņēmumiem, mazajiem vidējiem uzņēmumiem, it īpaši tajās dalību valstīs, kur krīze ir atstājusi lielāku negatīvo ietekmi. Ir jāatbalsta uh, struktūrāls finansējuma piešķiršanas uh, uh, iespējas. Tad E, Eiropas e, finansējuma piešķiršana ir jāpadara atkarīga, e, padarīšana atkarīga no priekšnosacījumiem vairākiem, tas atstās negatīvu ietekmi. Cīņa pret atšķirībām ekonomiskajā un sociālā jomā. Tas ļoti svarīgi ekonomikas pārvaldībai. Ir jāpārbauda, kādas prakses īsteno banku nozare attiecībā uz patērētājiem, lai nodrošinātu, ka tiek īstenotas Eiropas direktīvas. Un, protams, visbeidzot ir jāpabeidz darbs pie Banku Savienības, jo tas ir ļoti svarīgs eh, eh, elements Eiropas eh, monetārajā sistēmā ir nepieciešams ēdis izveidot līdz 2022. gadam. Priekšsarētē kungs, godātie kolēģi, darīsim visu, kas iespējams, lai izskatītu un pieņemtu pēc iespējas vairāk eh, grozījumus, veidot kompromisus. Un um, mēs esam gatavi sadarboties ar visām politiskajām grupām. Paldies! Paldies par e, ievadu vārdiem. Toms Vanden Kandelāre. Paldies, prieksēdētāja kungs, un labrīt visiem! Vēlētos sveikt e, kā kolēģis, tā arī visus pārējos, kuri pirmo reizi tiekas šajās telpās pēc vasaras atvaļinājuma. Tā tad eh, mēs runājam par grozējumiem, bet vēl bez tiem, kur šeit ir piemi, pieminēti, ir vesela virkni citu momentu, kas EPP ir ārkārtīgi svarīgi un kurus es tomēr vēlētos redzēt atspoguļotus šajā ziņojumā. Tā tad pirmais. <clears throat> Eh, Pirmais, eh, mums vajadzētu stabils valsts eh, finanses, otrais eh, ir jābūt šīs valstīm specifiskajām rekomendācijām, jābūt daudz specifiskākajām, nākamais novecošanās, nākamais privāto investīciju aizsardzība, nākamais uh, algu palielināšanu un tā tālāk. Tātad šajā ziņojumā mēs runājam par jauniem eh, budžeta instrumentiem Eirozonai, un manuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs lielāku uzmanību pievērš solidaritātes un izaugsmas paktam. Solidaritātei un izaugsmai ir jāiet roku rokā. Jā, mūsu rīcībā ir centrālie instrumenti, un tomēr ir jāievēro arī budžeta noteikumi. Mūsu mērķis ir radīt stabils valsts finanses. Tas mums ir galvenais mūsu politiskajai grupai. Nākamais - valstīm specifiskās rekomendācijas. Šeit ir varbūt viens moments, kas pilnīgi iztrūks šajā ziņojumā, proti šo rekomendāciju varētu pat teikt pilnīga neizpilde. To jau teica arī referents. Ir svarīgi, lai mēs uzsvērtu, cik ir svarīgi šīs rekomendācijas izpildīt. No 11. līdz 17. gadam tikai 9% no visām rekomendācijām tika izpildīts, tāpēc, manuprāt, ir pilnīgi nejēdzīgi iz... sagatavot jaunus politikas instrumentus, ja tie netiek eh, nekādā veidā izpildīti un patiesībā tiek iz, eh, patiesībā tiek eh, ignorēti. Nākamais - novecošanās. Es uzskatu, ka ir svarīgi runāt par šo ziloni telpā, kuru mēs izvēlamies neredzēt. Kas notiks ar Eiropas pensiju sistēmām? Protams, mēs vēlamies eh, piedāvāt mūsu iedzīvotājiem kvalitatīvas pakalpojumus un vēlams bez maksas, bet uh, Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamās paudzes sastapsies ar ārkārtīgi būtiskiem caurumiem šajos publiskajos pakalpojumos, un es tomēr vēlētos, lai pakalpojumu saglabātos arī mūsu bērnu paudzēm. Nākamais - investīcijas. Ziņojumā runiet tikai un vienīgi par publiskajiem investējumiem. Bet eh, mums vajadzētu paraudzīties uz to, cik svarīgi ir arī privāto investīciju piesaiste. Uh, Tas ir ļoti būtisks kapitāla tirgum. Ja mums nav vienots kapitāla tirgus, tad eh, mēs zaudējam tās priekšrocības un labums, ko piedāvā privātās investīcijas. Un visbeidzot eh, par algu pieaugumu. Mūsuprāt, EPP grupas prāta eh, ir svarīgi, lai algu pieaugums tiešā veidā būtu saistīts ar produktivitātes pieaugumu. Bet paldies! Paldies referentam! Thank you! Uh, we don't have a rapporteur for ECR, but maybe... Uh, mums nav ECR um, ēnu referents, bet Lukas kungs varbūt vēlas izteikties. Labi, tad uh, Karolīna Naktigal no Alde, lūdzu, četras minūtes. Paldies, uh, prieksēdētāja kungs. Es um, vēlētos Mavridas kungam novēlēt veiksmi Un eh, jau ir zināms, ka tuvākajos mēnešos mums ir paredzēta ļoti cieša sadarbība. Es ar lielu interesi iepazinos ar eh, grozījumiem, kurus ir iesnieguši kolēģi, un, protams, šie grozījumi būs mūsu turpmāko sarunu un debašu pamats. Bet uh, Mēs esam paredzējuši pieturēties pie komisijas rekono, rekomendācijām, un komisija savās rekomendācijās runā par spēcīgākām dalību valstu ekonomikām. Galvenais uzsvars ir uz nākamās krīzes novēršanu, bet, um, kad mums būs stabilāka ekonomika, tad arī mums būs uh, lielāka rīcības brīvība to reformu īstenošanai, kuras šobrīd ir nepieciešams. Mums, atcerēsimies, Nīderlandiešu sakām vārdu - jumts ir jālabo tad, kad spīd saule un nevis tad, kad snieg. Dalību valstis, neskatoties uz ekonomisko nelielo pieaugumu, izskatās nav gatavas labot jumtu un gatavoties sniegainam laikam, runājot metaforiski. Tas, ka kolēģi piedāvā budžeta noteikumu atvieglojumus un galvenu uzsvaru likt uz sociālo sfēru, manuprāt, ir nepieļaujami. Ja jau pieaug publiskās izmaksas, un ja mēs tādajādi vēlamies palielināt ekonomisko izaugsmi, tad atcerēsimies, ka nevis publiskajā sektorā rodas jaunas darba vietas un nevis publiskais sektors ir ekonomiskais motors, bet gan tieši pretēji. Mums ir jāveido adekvāts tirgus, adekvāts darba tirgus, adekvāti nodokļi, lai visi šie trīs manas pieminētie principi būtu nevis kā spieķis riteņos, bet gan kā priekšnoteikumi, lai cilvēks varētu attīstīties pats un piedalīties sabiedrības attīstībā. Es personīgi esmu iesniegusi grozējumus, kas eh, dodas šajā virzienā. Protams, struktūrālās reformas ir vajadzības, lai ekonomiku padal, padarītu stabilāku, jo tas noteikti palīdzēs dalību valstīm, lai beigās veidotu spēcīgu, laimīgu Eiropas Savienību. Varbūt beidzot vienosimies, ka mums ir jāpieturas pie dotā vārda. Mēs nevaram visu laiku likt spieķus riteņos viens otram. Es esmu gatava sadarboties no visas sirds un aptvērtu prātu ar visiem ēnu referentiem, lai mums izdevies izdotos panākt plašu atbalstu šim priekšlikumam. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies, un tagad eh, Urtasana kungs zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos iesaukumā pateikties Madrides kungam un pateikties arī Jēkungam par šo ziņojumu. Un eh, es esmu gatavs sadarboties ar pārējiem ēnu referentiem, lai gala rezultāts būtu visiem pieņemams un ļoti labs. Uh, Dialoga pamats, kas ir šis teksts, ir ļoti veiksmīgs. Mēs eh, no dažādām politiskajām grupām uzsveram to, kas mums katram ir svarīgs, tātad eh, samazināt <clears throat> bezdarbu un veicināt ekonomisko izaugsmu. Īpaši vajadzētu runāt par eh, komisijas piedāvāto, bet nevienmēr komisija savās rekomendācijās ir atspoguļojusi to, kas ir būtiski. Pie tam mēs esam piedzīvojuši to, kā zināmas struktūrālās reformas un taupības pasākumi, ko piedāvāja un īstenoja komisija, ir nākušas pat par ļaunu ekonomikām un nevis nodrošinājuši iedzīvotāju labklājības vismaz noturēšanos tajā pašā līmenī. Sociāliem sociālie izvirzītie mērķi arī ir tikpat svarīgi. Īsumā vēlētos eh, pieskarties manas grupas iesniegtajiem grozījumiem. Mūsu galvenais uzsvars ir samazināt eh, atšķirības starp dažādām iedzīvotāju grupām, ilgspējīgu ekonomiku. 169. grozījums, kurā mēs eh, pieminam tās valstis, kuras komisijas ziņojumā parādās kā agresīva nodokļu politikas īstenotājs. 110. grozījums. Mēs griežamies pie komisijas un dalību valstīm, lai tās stiprinātu algu noturēšanos adekvātā līmenī un arī koplīgumu ideju. Mēs iestājāmies par aprits ekonomiku, par samazinātiem CO2 izmešiem, un tas ir ierakstīts mūsu grozījumā numur 260 uzsveram to, cik svarīga ir korupcijas izskaušana vairākās dalību valstīs. Korupcijai ir pilnīgi viennozīmīgi negatīva ietekme uz ekonomisko izaugsmi un biznesa vidi, un arī tas parādās mūsu grozījumā 280, kurā mēs runājam par valstīm specifiskām rekomendācijām. Mavrīdis kungs jau teica, ka šajā ziņojumā vajadzētu ierakstīt politisku apņemšanos pabeigt Banku Savienības izveidošanu. Un es esmu gatavs eh, auglīgai sadarbībai ar eh, referentiem. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un goja vārdā eh, Viegas kungs. Bom dia! Muito brevemente. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Runāšu īsi. Mūsu skatījums eiro aspektā ir skaidrs. Mēs esam pret eiro, mēs esam pret uh, noteikumiem, mēs esam pret valstīm specifiskajām rekomendācijām. Eiro nav mums nesis stabilitāti. Tas nav padarījis ekonomiku efektīvāku un tas nav veicinājis solidaritāti. Eiro noteikumu strikta īstenošana daudzās valstīs, tajā skaitā arī manā Portugālē, šie noteikumi ir īstenoti procikliski. Tas ir novedis pie ekonomiskās lejupslīdes un neatkarības zaudēšanas. Mēs esam pilnīgi atkarīgi veselā virknē svarīgu tautsainiecības nozari no ārvalstu kapitāra. kapitāla. Tas pat attiecās uz publisko sektoru. Un e, tas, ka investīcijas e, akūti iztrūkst un nav bijušas pēdējo desmit gadu laikā, ir radījis iztrūkumu arī sabiedriskajos pakalpojumos. Kopš 15. gada Portugālē rada, vada, valda jauns, e, jauna politiskā gaisotne un trojkas piedāvātie pasākumi eh, lielā mērā ir pretrunā valstīm specifiskajām rekomendācijām. Piemēram, samazināt darba spēka nodokli. Tas eh, tikai veicina privatizāciju un patiesībā eh, tas neveicina valstu ekonomisko izaugsmi. Šobrīd runāsim atklātu valodu. Daudzās valstīs uzspiestie taupības pasākumi ir nesuši tikai ļaunu. Tāpēc mana politis, manas politiskās grupas nostāja ir pilnīgi skaidra. Manuprāt, ir jābūt iespējai tām valstīm, kuras atrodas nepilnīgi pieņemamā situācijā Eirozonā, tām būtu jābūt iespējai izstāties no Eirozonas, kas ļautu tām normāli attīstīties. Paldies! Prieksēdētājs, paldies. Kāds no EFDD? NF? Nav neviena. Labi, tāda mums ir palikušas pāris minūtes brīvā mikrofona ietvaros. Kurš lūdzu vēlētos izteikties? Neviens. Tad došu vārdu referentam, ja referents vēl vēlētos ko piebilst. Lūdzu. Jā, paldies, saka Mavrids kungs. Viss, kas bija sakāms, šeit jau izskanēja, un eh, es eh, vēlētos uzsvērt to, cik mums ir bijušas auglīgas diskusijas un veiksmīgs dialogs. Turpināsim tādā pašā garā. Priekšsēdētājs, paldies! Jā, vienmēr ir ļoti svarīgi pieturēties pie normālām diskusijām. Tātad 10. oktobrī ir grozījuma iesniegšana un plenārsēdē oktobrī mēs izskatīsim šo ziņojumu. Tātad tagad esam pabeiguši sastāv darba kārtības punktu izskatīšanu. Diemžēl es neredzu nākamā septītā punkta. Uh, tā, astotā punkta tanga kungu neredzu, tāpēc domāju, ka mums tomēr vajadzēs sākt pulkstens desmitos, bet līdz ko tanga kungu šeit redzēšu, tad arī sāksim astotā punkta izskatīšanu. Jo par digitālo pakalpojumu nodokļu sistēmu diskusijas daudziem šķiet svarīgas. Atsākam pulkstens desmitos, paldies!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

So, dear colleague, let me now continue. We have... Kolēģi, turpināsim. Tagad 60 minūtes ir paredzētas ļoti interesantai koncepcijai, proti digitālās uh, klātbūtnes uh, aplikšana ar nodokļiem, un mēs runāšu par pamat jēdzieniem, tātad digitālās klātbūtnes jēdziena prezentāt ieviešana un komisija ierosina arī risinājumu nodokļu bāzei nozīmīgas digitālās klātbūtnes gadījumā. Un uh, Tas viss arī bija iekļauts uh, parlamenta reakcijā uz komisijas priešlikumu par CCTB un CCCTB. Tātad ir paredzēta 60 minūtes šiem abiem dosjē. Vispirms lūkšu Darjošu Rozātī izteikties par ilgtermiņa risinājumiem. Paldies, ka priekšsēdētāji, labrīt visiem, kā jau priekšsēdētājs norādīja, tā ir interesanta priekšlikuma pakotne, un par to jau esam diskutējuši parlamentā, runājot par nodokļu jautājumiem takse 1 un 2 komitejā un Panamas dokumentu komiteja komitejā, un par to ir arī apspriedusies padomu un komisija. Komisijas iniciatīva iesniedzot divus tiesību aktu priekšlikumus atspoguļo bažas par to, ka digitālā uzņēmējdarbība ir atšķirīga no tradicionālās uzņēmējdarbības. darbības Uh, attiecībā uz pienākumu maksāt nodokļus. Digitālie uzņēmumi darbojas izņemot, uh, izmantojot pavisam citu uzņēmē darbības modeli, salīdzinot ar tradicionāliem uzņēmumiem, un galvenā iezīme ir tāda, ka šie uzņēmumi uh, agrāk sniedza pakalpojumus, ražoja preces tur, kur tie uh, reāli atradās. Un tādēļ bija viegli uh, uzlikt nodokļus, bet digitāliem uzņēmumiem šīs divas lietas ir nošķirtas. Uzņēmums var uh, sniegt uh, digitālus pakalpojumus bez uh, fiziskas klātbūtnes konkrētajā dalību valstī. Turklāt tiek vairāk izmantoti uh, nemateriālie aktīvi eh, salīdzinot ar tradicionāliem uzņēmumiem, un šādus aktīvus ir arī ļoti grūti novērtēt. Un vēl turklāt eh, šie uzņēmumi eh, balstās uz ļoti specifisku vērtību radīšanas modeli. Uh, tā, jo vairāk lietotāji uh, iesaistās šai tīklā, pieslēdzas uh, uh, vietnei, jo pieaug šo, vairāk pieaug šo uzņēmumu vērtība. Līdz ar to šie tipiskie digitālie uzņēmumi ir diezgan uh, unikāli, saudabīgi un tas arī rāda nopietnus sarežģījumus nodokļu administrācija attiecībā uz nodokļu uzlikšanu un iekasēšanu. Tā tad pakalpojumi tiek sniegti vienā valstī, kā es norādīju, bet uzņēmums uh, atrodas reāli citā valstī, un tādēļ ir ļoti grūti eh, noteikt saikni un aprēķināt, kāda peļņas daļā attiecas uz kādu valsti. Tas bija tikai ievads. Un uh, mēs visi uzskatām, ka kaut kas būtu jādara attiecībā uz šiem digitāliem uzņēmumiem un arī eh, ESAU nonāk pie šādiem secinājumiem, un arī Eiropas komisija. Daudzi viedokļi ir izskanējuši par to, ka digitālie uzņēmumi eh, netiek aplikt ar nodokļiem eh, taisnīgā veidā un ka kaut kas būtu jādara komisija sniedz atbildes uz jautājumiem, kā tad ko aplikt ar nodokli, kā definēt digitālu pakalpojumu, ka, uz ko būtu jātiecina nodokļi. Otrs jautājums, kur šos nodokļus uzlikt, kā sadalīt digitālās darbības peļņu starp dažādām valstīm gadījumā, ja pakalpojumi tiek sniegti pārobežu režīmā. Un trešais jautājums ir cik, uh, lielā, uh, cik liels nodokļus uzlikt. Pat ja vairums ekspertu un valsts ir vienprātīgi par to, ka kaut kas būtu jādara, bet ar to arī šī uh, vienprātība beidzas. ESA un komisijas priekšlikumi saskaras ar ļoti atšķirīgu reakciju no dažādiem, mm, dažādām personām. Un eh, vislabākais, protams, būtu starptautisks risinājums šai problēmai, jo mm, digitālie pakalpojumi tiek sniegti pārobežu režīmā. Tomēr eh, starptautiskā globālā mērogā ir ļoti grūti panākt šādu risinājumu un eh, tas nenotiks tuvākajā nākotnē. Un tādēļ komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka šai gadījumā Eiropas Savienība ir jāuzņēmas iniciatīva, jāpiedāvā risinājums, kas varbūt nebūs ilgtermiņa struktūrāls risinājums, bet vismaz labi darbotos, atrisinātu atsevišķas problēmas, tajā laikā, kamēr notiktu sarunas par globālu risinājumu. Un tādēļ ir sagatavot šie divi ziņojumi. Viens uh, runā par struktūrāliem risinājumiem, tas ir mans ziņojums, un otrs ziņojums ir par pagaidu risinājumiem, par ko runās kolēģis Polstāks. Struktūrāla uh, uh, risinājumu priekšlikums balstās uz uh, to, ka tiek uh, definēta uh, nozīmīga digitālā klātbūtne, un tad nodokļu iestādes arī var noteikt, kur tiek radīta vērtība. Šī digitālā uh, klātbūtne nav saistīta ar fizisko klātbūtni, uh, vairumā gadījumu tās nesaskan un Piemēram, ASV uzņēmums var sniegt uh, pakalpojumu Francijā, bez nebū, nesot fiziski pārstāvēts, bet uh, šai gadījumā ir jādefinē uh, nozīmīga digitālā klātbūtne Francijā, pat ja fiziski uzņēmums tur neatrodas. un komisija ierosina šo nozīmīgo digitālo klātbūtni noteikti balstoties uz trim kritērijiem. Pirmais ir eh, saistīts ar apgrozījumu, otrs līgumu skaits un trešais lietotāju skaits. Man vienīgais jautājums šajā gadījumā ir šāds kādēļ tieši šie kritēriji, eh, šie sliekšņi 7 miljoni eiro apgrozījuma gadījumā attiecībā uz digitālo pakalpojumu sniegšanu 100 tūkstošu lietotāju, 3 tūkstošu līgumu. Kādēļ eh, šādi eh, skaitliski sliekšņi ir izraudzīti, kāds ir pamatojums šai gadījumā un uh, vai uh, tie ie, tiešām tad ietver visu nozīmīgu digitālu klātbūtni. Mēs esam veikuši pārbaudes un var izrādīties, ka mazajās um, Eiropas Savienības dalību valstīs nevienu no šiem kritērijiem nevar izpildīt. Un ja um, pamadoma ir tāda vērsties uh, tikai pret lielajiem uzņēmiem, tad varbūt viss ir kārtībā, bet uh, ja mērķis ir uh, panākt, lai visas valstis tiktu iekļautas, tad varbūt tomēr kaut kas šeit būtu jāpārdomā. Tātad priekšlikums par uh, nozīmīgo digitālo klātbūtni ir izstrādāts un turklāt, ja tiek konstatēta šāda nozīmīga digitālā klātbūtne, tad uh, komisija ierosina, kā sadalīt peļņu no šādas darbības Komisija pieņēma, ka šāda darbība var tikt novērtēta materiālā izteiksmē, un tad var to uh, sadalīt starp dalību valstīm proporcionāli, un uh, tas tiks, viss tiek pieskaitīts uh, attiecīgā uzņēmuma pēļņai un tiek uzlikti nodokļi. Man ir jautājums šajā diskusijas sākumposmā ir. Nu, var teikt, ka man ir daudz jautājumu, bet uh, es aprobežošos ar, ar diviem, trim. Tātad, kādēļ ir noteikti šādi sliekšņi? Vēl viena lieta, kas mani pārsteidza, lasot šo dokumentu. Tātad digitālo pakalpojumu definīcija ir diezgan neskaidra un uh, var radīt uh, pārpratumus. Tātad ir nodalīti digitālie pakalpojumi izmantojot tīklu un digitālie pakalpojumi, nodrošinot maksājumus, sniedzot informāciju vai saziņu, bet uz šiem pēdējiem direktīva neatiecas. Un man jautājums komisijas pārstāvjiem, kā var to, šīs kategorijas nošķirt, tad vie, pirmā šī kategorija tiks iekļauta un pārējās ne. Un Trešais uh, jautājums man ir arī šaubas par uh, to, vai šo sistēmu būs iespējams piemērot, jo tad vajadzēs droši vien katrā dalību valstī veidot atkal kādu jaunu iestādi. Un tāpat būs uh, jādomā par metodiku, tehniskām iespējām, lai um, noteiktu, vai digitālo uzņēmumu sniegtie pakalpojumi iekļaujas šīs direktīvas aptvērumā vai nē. Un man nav īsti skaidrs, vai mēs tiešām katrā brīdī, katrā individuālā gadījumā varēsim noteikt, vai šis digitālais pakalpojums ir iekļauts jāapliek ar nodokli vai ne, vai vienkārši tiek izmantot digitāla ierīce, uz uh, ko tātad šī direktīva neattiektos. Un pēdējais, ko vēlos teikt, ir arī jautājums par to, kā panākt vienošanos ar uh, parlamentu notiek tikai konsultācijas lēmumu, pieņems uh, padoma, bet šāds lēmums jāpieņem uh, vienbalsīgi, un mēs no ieteikums novērtējuma jau konstatējam, ka ir lielas uh, viedokļu atšķirības starp dalību valstīm. Un būtu labi dzirdēt arī no padomas pārstāvjiem, no dalību valstīm, kas pauž šādus atšķirīgus viedokļus. Ir valstis, kas atbalsta šo priekšlikumu, bet ir arī valstis, kas kopumā iebilst pret šādu priekšlikumu. Tās nevēlas, lai šī joma vispār tiktu uh, Uh, regulēta, jo tas uh, it kā radīšot papildu nodokļu slogu, administratīvo šķēršus un tā tālāk. Tā tad gribētu zināt, kādas izredzes ir, ka padome vispār nonāks pie uh, vienošanās. Paldies, un tagad uh, otrā dokumenta reference Pols Tanks no S&D grupas lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ļoti pateikami pēc eh, vasaras pārtraukuma atkal tikties ar kolēģiem. Ceru, ka jums atvaļinājums ir bijis jauks. Tā tad, eh, strādājot pie šā dokumenta, vēlējos pateikt, ka tā nav pirmā reize, kad mēs diskutējam par uzņēmumu un nodokļiem. Un eh, iemesls jau tam ir pilnīgi skaidrs. Mēs vēlamies diskutēt par šiem nodokļiem, lai samazinātu nevienlīdzību. Uh, Proti lielie starptautiskie uzņēmumi maksā mazāk nodokļu nekā mazie un vidējie. Tā ir kliedzoša nevienlīdzība, un, piemēram, Google un Facebook lielās digitālās platformas nodokļus nemaksā tikpat kā nemaz. Lielai daļai cilvēku tas ir nepieņemami, tas nenodrošina labu nodokļu maksātāju morāli, kāpēc tad man ir jāmaksā nodokļi, ja lielie to nedara. Bet eh, pat eh, ja mēs uzskatām, ka tas nav godīgi, atcerēsimies, ka tas ir ļoti, ļoti neefektīvi. Tā iemesla dēļ es uzskatu, ka mums Eiropas parlamentam vajadzētu vienoties par kopīgu skatījumu par to, kā tad tālāk strādāt ar uzņēmumu nodokļu bāzes kopīgu izveidošanu. Pat ja jums šķiet, ka šī problēma ir negod, tātad, ja situācija ir negodīga, tad mums ir jāmeklē risinājumi. Tādi risinājumi, kuri varbūt eh, būs pietiekami sāpīgi, Tā tad eh, pirmais, jā, mēs varam nedarīt neko, un piemēram tādas valsts kā Īrija un Rupse, Luksemburga iestājas par šā risinājuma piemērošanu. Tas nozīmē, ka ļoti lielā mērogā turpināsies šī nevienlīdzība un negodīgums. Es domāju, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu izvēlēties šo risinājumu. Jau pieņemamāks risinājums, un tomēr arī mums nepieņemams ir gaidīt pasaules risinājumu. Ir tāda, kur apgalvo, jā, labi, mēs maksāsim nodokļus, bet tad tam ir jābūt attiecināmam uz visu pasauli. Tad tam ir jābūt globālam risinājumam. Bet, ja mēs gaidīsim, tad mēs varam gaidīt līdz pastarējai tiesai. Jo, protams, ka ir viegli pateikt, jā, es maksāšu, ja to darīs viss pārējā pasaule, bet nu nē. Līdz ar to OECD ir svarīgs fórums, bet es uzskatu, ka mums ir jābūt kā sava veida pionieriem, lai šo starptautisko strupceļu, lai izvestu uzņēmumu nodokļus no starptautiskā strupceļa. Pie tam uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums Eiropai izveidot modernus nodokļu maksāšanas standartus 21. gadsimtā. Un, protams, Eiropas parlaments jau ir pateicis, ko mēs par to domājam, proti CCCTB bija ļoti plašs politisko grupu atbalsts, es biju CCCTB e, referents, un otram CCTB referents bija Lamas Urkungs. Tas jau iecementē būtisku paradigmas maiņu nodokļu, uzņēmumu nodokļos, jo mēs runājam par to, kā veidot uh, digitālās platformas, uh, intelektuālā īpašuma tiesība, aplikšana nodokļiem un tā tālāk. Tātad mums ir jāveido 21. gadsimta uzņēmuma nodokļu bāze. Jautājums, uz kuru jāatbild strādājot pie šiem ziņojumiem, vai šis instruments tiešām nesīs vēlamos rezultātus, vai tas tiešām sniegs tādu plašāku pamatu, par ko iestājas Eiropas parlaments. Tā tad pievienotās vērtības nodoklis Eiropas Savienība ir gatava gatava kaut ko darīt. Un tāpēc mēs vēlamies īpaši OECD, lai kaut ko darītu šajā jomā. Es uzskatu, ka DST digitālo pakalpojumu apgrozījumu nodoklis ir tikai pagaidu pasākums, lai turpinātu iesāktās reformas un ietu tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka digitālo pakalpojumu nodoklis ir solis turpmākām izmaiņām, solis pareizajā virzienā. Vēl viens jautājums, uz ko ir jāatbild, kā mēs nodalīsim to, kas ir CCCTB priekšlikumā, proti pieeja tirgum, un kas ir DST failā, kas ir OSTB izveidošana. Un eh, mums ir jāatrod tāds ve vietas veids, nodokļi, nevis eh, pilnībā aplikt ar nodokļiem eh, šo apgrozījumu, bet es domāju, ka tas priekšlikums, kas tiek piedāvāts CCCTB, proti nodokļi, kas ir maksāti no peļņas, uh, ir atkarīga no tā, kādā veidā šī pēļņa tiek iegrū, iegūta. Un tas ir CCCTB ideja. Un eh, es domāju, ka eh, tāds eh, vispārējais skatījums ir tad, kā rodas šī pēļņa. Bet ja vien mēs dodamies uz priekšu un skatāmies nākotnē, kāds būtu piedāvātais risinājums nākotnē, tad esam uz pareizā ceļa. Bet ir varbūt vēl niansētāki jautājumi. Komisija piedāvā DST trīs procentu apgrozījumam nodokli. Tad ņemot vērā tos miljardu miljārdus, kurus digitālās eh, platformas nopelna, tad, tad vai tiešām 3% ir pietiekami. Pēc manām domām eh, ieņēmumi tad būtu 5 miljārdu apmērā, un manuprāt, tas nav daudz, tāpēc es domāju, mums šis procents būtu jāpalielina. Kāpēc mēs neļaujam valstīm pašām nolemt, ja tās vēlas piemērot augstāku procentu? Tā tad eh, Varbūt, ka mums vajadzētu vienoties par minimālo un nevis par vienīgo piedāvāto apliekamo procentu. Jo atminēsimies, lielākais uzņēmums pasaulē ir Apple, Apple, Google, Facebook, Amazon un, Maiz, un uh, Microsoft. Jūs eh, noteikti nevēlēsieties apgalvot, ka tie ir nabadzīgi uzņēmumi, jebkurā gadījumā diržu spēlētāji un ieinteresētie tam nepiekritīs. Tātad es uzskatu, ka šim nodoklim būtu jābūt augstākam un tam vajadzētu būt minimālajam un nevis vienīgajam. Nākamais jautājums, vai datu pārdošanu vajadzētu aplikt ar nodokli vai nē? Un eh, es uzskatu, ka vajag. Es pat nesaprotu, kāpēc par to ir jādiskutē. Pretējā gadījumā uzņēmums, kurš eh, pārdod datus, tad, eh, ja tas notiek uzņēmuma ietvaros, tas, tas netiek aplikts ar nodokli, bet jau uz ārpus tad tiek. Manuprāt, ja mēs skatāmies uz šo te digitālo pakalpojumu sniegšanu, tad um, šo pakalpojumu sniedzējus vajadzētu apnikt, aplikt ar nodokli. Neredzu iemeslu, kāpēc tad nē. Jā, varbūt, ka visa šī nodokļu diskusija būtu jāskat tādā plašākā rakursā, ko tad mēs saprotam un ko mēs vēlamies atregulēt digitālajās platformās, tajā skaitā arī datu pārdošana. Bet nu labi. Man ir palikusi viena minūte, tāpēc vēlētos pieskarties digitālajiem eh, iedibinājumiem. Par to jau parlaments ir runājis. Mēs par to runājām jau pirms gada. Eiropas parlaments ir pieņēmis savu nostāju šajā jautājumā, un eh, tas ir tikai loģiski, ka mēs eh, nevēlamies šos digitālos pastāvīgos iedibinājumus uh, tam būtu jāatspoguļojas ne tikai dalību, arī dalību valstu nodokļu sistēmā. Un vai būtu 27 vai 28 atšķirīgi skatījumi, to rādīs laiks. Jebkurā gadījumā tas būs um, mūsu sarunu rezultāts, par ko tad mēs gala beigās vienosimies. Bet uh, šobrīd šķiet, ka uh, komisija piedāvā augstākus sliekšņus nekā Eiropas parlamenta piedāvātie. Tomēr ideja pati par sevi atspoguļo notiekošo patreizējā pasaulē, un es domāju, ka ne tikai CCCTB par to vajadzētu runāt, bet arī dalību valstu uzņēmumu nodokļu diskusijās. Jautājums ir, kā tad sadalīt eh, peļņu Tātad nodokļu bāze divās valstīs. Es nesaprotu, kāpēc komisija sagatavo divus priekšlikumus. Viens, kā tas atrunāts CCCTB, kur ir e, e, pārdošana, kapitāls strādājošiem, bet e, šis te digitālu, pastāvīgu digitālo iedibinājumu nodoklis uh, Mēs, piemēram, nevaram noteikt šādu uh, konkrētu vietu intelektuālajam īpašumam. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu sīkāk pie tā piedomāt, un arī parlamentam, tātad kā notiks peļņas sadalījums. Jo tam jau vajadzētu būt sava veida pamatam, iesākumam. Eiropas Savienība rāda piemēru pasaulē, kā reformēt uzņēmumu nodokļus 21. gadsimtā. Jā, mēs pie tā strādājam. Eiropas Savienība piedāvās struktūrālus risinājumus, lai izvairītos no šīm atšķirībām un nevienlīdzības, jo šobrīd tās ir kliedzošas. Tātad šobrīd pasaulē ir milzīgi uzņēmumi, kuru, kuru pēļņi ir astronomiski un kuri faktiski nemaksā nodokļus. Un atcerēsimies par to nākamā gada maijā paredzētajās vēlēšanās. Paldies, Paul! Pirms ejam pie ēnu referentiem, ļaujiet man pateikt, ka šeit ir arī klāt eh, eh, komisijas pārstāvi no Digitaxud. Un ja nekļūdos, viņa ir gatava arī izteikties pēc mūsu diskusijas, un to es arī augstu novērtēju. Bet pirms mēs tik tālu tiekam, ēnu referenti, pēc tam brīvais mikrofons, un tad komisija, un tad vēlreiz referenti. Ēnu referenti. Pols Tanks ir sociāldemokrātu ēnu referents arī, bet viņš jau tikko izteicies, ir tāpēc nākamais ir Gabriels Mato no EPP Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies abiem referentiem par skaidrojumiem par tik svarīgu um, jautājumu, kā vienotais digitālais tirgus. Mēs esam vienisprātis, ka šeit iestādēm, Eiropas Savienības iestādēm ir jāiesaistās, jo īpaši Eiropas parlamentam, jo, lai um, panāktu stabilu uh, nodokļu sistēmu, ir jānodrošina, ka tie, kas strādā eh, tirgo ar 500 miljoniem iedzīvotāju, mēs redzam ikdienā, ka digitālajie uzņēmumi aug daudz straujākā tempā nekā kopējā ekonomika. Un ne tikai tas, eh, viņi arī eh, maina to, kā mēs sazinamies savā starpā, kā strādājam biznesā un ir arī iegūmi sabiedrībai. No nu, nodokļu viedokļa digitālās tehnoloģijas rada arī iespējas nodokļu iestādēm. Viņi piedāvā risinājums, kas var samazināt administratīvo slogu, bet arī palīdz nodokļu iestādēm strādājot kopā, kas var palīdzēt arī cīņā ar izvairīšos no nodokļu nomaksas. Tomēr nav noslēpums, ka ka pašreizējais regulējums īsti neatbilst realitātei. Jautājums ir par to, kur mēs apliekam ar nodokļiem. Novecojušās nodokļu sistēmas digitālajā vidē nozīmē to, ka vieta, kurā peļņa tiek aplikta ar nodokļiem, atšķiras no vietas, kurā tiek radīta vērtība. Runājot par fizisko klātbūtni kā pamatu aplikšanai ar nodokļiem digitālajā pasaulē, neliekas loģiski. Es domāju, ka mums ir jārunā par digitālo klātbūtni, un tad mēs varam uh, izlemt, vai pievienojam klāt apzīmētāju būtiska vai e, nē. Ir nepieciešams risināt šo jautājumu, lai e, nāktu klajā ar jaunu nodokļu ietvaru, kas tiešām faktiski atspoguļotu digitālo realitāti. Referenti arī runāja par OECD veikto darbu šajā jautājumā un G20 finanšu ministru e, paveikto sakot, ka ir nepieciešams pielāgot starptautisko nodokļu sistēmu aizvien pieaugušai eh, digitālai ekonomikai. Un tika identificēti tie elementi, kas būtu jāņem vērā tām dalību valstīm, kuras vēlas ieviest pagaidu pasākumus. Jo mēs visi esam viensprātis, ka ir nepieciešams risināt nodokļu problēmas, kas izriet no digitalizācijas. Eiropas komisija nāk uz klajā ar eh, paketi eh, pagaidu risinājumiem un arī dažiem ilgtermiņa risinājumiem. Domāju, ka tas viss virzās pareizā virzienā, bet, kā jau tika sacīts, ir jābūt skaidrībai par to, ka Eiropai, Eiropas Savienībai ir jābūt līderei šai jomā. Mums, protams, ir jāskatās detalizēti, jāskatās šie skaitļi, procenti. Ir tik daudz dažādu aspektu, kas šeit ir jāņem vērā. Uh, debatējot par šo tiesību aktu paketi, bet es domāju, ka mēs eh, uzdodam pareizos jautājumus, mums ir jāieklausās arī ekspertos, jo šis ir sarežģīts jautājums, tomēr mums ir jānāk klajā ar ilgtermiņa risinājumu lai sasniegtu to mērķi, ko vēlamies - modernu, aktualizētu nodokļu sistēmu, kas atbilst pašreizējai digitālajai ekonomikai bet vienlaicīgi arī risina tirgus fragmentācijas jautājumu, kas dod ekonomikas eh, operatoriem arī iespējas izmantot potenciālu, bet vienlaicīgi nodrošinot to, ka tas viss ir taisnīgi un līdzsvaroti. Labprāt sadarbošos ab, ar abiem referentiem, protams. Paldies, Gabriel, ECR, referents Rešlijs Foks. Paldies priekšsarētājiem! Šie ir ļoti pareizā laikā sagatavot priekšlikumu, un mūsu komitejai būtu ļoti rūpīgi jāstrādā pie šiem jautājumiem. Klātbūtnes jautājums digitālajā laikmetā kļūst pat tādu kā filozofisku jautājumu, jo uzņēmumi strādā dalību valstīs eh, fiziski tur neatrodoties. Līdz ar to, manuprāt, svarīgākais aspekts šajā ziņojumā ir centieni eh, izstrādāt kritērijus e, tam, ko nozīmē būtiska klātbūtne kā jēdziens. Ideālā variantā būtu nepieciešams starptautisks risinājums, e, piemēram, starptautiska vienošanās par uzņēmumu ienākumu nodokli. Tas varētu prasīt ilgu laiku, un es saprotu pamatojumu komisijas priešlikumam nodrošināt vienot spēles e, noteikumus. Uh, apsverot to, eh, kā atšķiras eh, nodokļu režīmi uzņēmumiem, eh, kas strādā fiziskajā jomā un digitālajiem, es aicinātu komisijai nesākt diskriminēt pret maziem digitālajiem uzņēmumiem. Mums ir jāsūta signāls, ka mēs atzinīgi izsakamies un arī vēlamies, lai digitālajie uzņēmumi strādātu mūsu valstīs. Mana grupa nevēlas, lai Eiropas Savienība pārņemtu pilnvaras nodokļu jomā no dalību valstīm, un esam gatavi sadarboties ar referentiem un ēnu referentiem pie šiem dosjē. Paldies, Alde! Petrs Ježeks ir ēnu referents par abiem dosjē, lūdzu. Paldies! Es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikums, kurus tik ilgi gaidījām, Daži saka, ka tas nav pareizajā laikā un cenšas teikt, ka tie, tas ir kāds elements, um, tā teikt, maigi sakot, debatēs, ko Trumps, uh, ASV prezidents, ir uzsācis, bet es to noraidu. Tieši pretēji uzskatu, ka šis priekšlikums īstenībā nāk par vēlu, nevis par agru. Un e, mēs visi saskaramies ar problēmām, e, kas izriet no digitālo uzņēmumu aplikšanas ar nodokļiem, pareizi sakot, neaplikšanas ar nodokļiem. Ir skaidrs, ka problēmas uh, tikai palielinās atšķirības starp tradicionālajām uh, biznesa jomām un digitālo. Tas viss redzams arī mūsu valstīs. Komisijas priekšlikums cenšas uh, risināt šo atšķirības ar tradicionālajām eh, industrijām un digitālo ekonomiku, apliekot nodo, ar nodokli uzņēmumu eh, tur, kur tiek radīta vērtība. Komisāra Moskovisī komanda ir sagatavojusi datus, kas parāda, ka digitālajie uzņēmumi maksā vidēji 9% kā uzņēmumu ienākumu nodokli Eiropas Savienībā, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, kas maksā 23%. Kāpēc šāda atšķirība? Facebook maksāja tikai 5% valstīs, kas eh, ir ārpus ASV, kur eh, vairāk kā puse no viņa peļņas nāk no starptautiskā biznesa. Šī situācija ir jāaptur, tā nav taisnīga. Un tas arī grauj vienoto tirgu. Es varu labi saprast eh, to, ka daži baidās, ka šis eh, priekšlikums varētu bremzēt inovācijas. Uzskatu, ka atbilstošs regulējums eh, var palīdzēt inovācijām. Es piekrītu, ka sarežģītākais šeit tiešām ir panākt tādu regulējumu, kas nekavētu inovācijas un vienlaicīgi būtu taisnīgs. Tātad atkal šeit būs jāatrod pareizais līdzsvars šajā gadījumā līdzsvars starp taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem un inovāciju veicināšanu, bet eh, vienotā tirgus integritātei eh, tas ir nepieciešams. Uzskatu, ka ierosinātājs slieksnis vai sliekšņi palīdzēs nodrošināt to, ka startup un arī scale-up eh, biznesi varēs veiksmīgi darboties. Uh, Kas attiecas uz nodokļiem digitālā jomā, šeit mums ir jāpievērš uzmanība eh, arī atrašanās vietai. Saprotu, ka koncepcija varētu būt problemātiska gan no tehniskā, gan no privātuma aspekta apliekot ar nodokli balstoties uz lietotāju atrašanās vietu, prasītu eh, individuālo lietotāju atrašanu un izsekošanu un šādu datu saglabāšanu. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tas atbilst GDPR prasībām un vēlētos dzirdēt no komisijas viedokli par šo jautājumu. Tas manai grupai būtu svarīgs jautājums. Noslēgumā priekšsēdētāji vēlētos e, norādīt, ka ja mēs e, vēlamies padarīt digitālo um, aplikšanu ar nodokļiem di digitālajā jomā taisnīgāku, ir nepieciešams mazināt šo negatīvo ietekmi. Paldies! Paldies, Pēter! Neredz nevienu no zaļajiem, kas vai vēlētos piedalīties debatēs. Tālāk došu vārdu goe ēnu referentam Širdevan kungs. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, godātie kolēģi, par ļoti interesantajiem komentāriem, jautājumiem. Pētījums, ko Zakmens un citi sagatavoja, norāda, ka līdz 20% no nodokļu ieņēmumiem Eiropas Savienībā iet garām eh, dažādu schēmu rezultātā, un Apple, Facebook un citi tur aktīvi figurē. Uh, Līdz ar to OECD līmenī un arī G20 līmenī jautājums par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem jau kopš 2015. gada ir uh, at, ļoti aktuāls, tīpaši BEPS kontekstā. Diemžēl eh, līdz šim nav izdevies eh, arī panākt risinājumu galvenokārt ASV nostājas dēļ, kas ir izvairīga. Ir mm, jau dzirdēts no abiem referentiem, ka tieši lielās dalība valstis ir aktīvi interesētas eh, līdz gada beigām, noslēdzoties Austrijas prezidentūrai, nonākt pie vienota risinājumā, bet uh, ir dzirdēta arī kritika no citām dalību valstīm. Redzēsim, vai dalību valsts spēs vienoties jo galu galā e, nodokļu jautājums ir lielā mērā dalību valsts ziņā, bet parlamentam šeit ir iespēja drosmīgi virzīties uz priekšu, uz progresīviem risinājumiem. Tāpēc arī godātie kolēģi aicinu jūs no vienas puses e, mazināt eh, digitālajiem uzņēmumiem iespēju izvairīties no nodokļiem. Tam ir jābūt vienam no mērķiem, to arī iedzīvotāji sagaida no mums, bet no otras puses mums ir nepieciešams arī koncernus aplikot ar nodokļiem, beidzot pāriet no 20. gadsimta uz 21. gadsimtu un vienlaicīgi būt taisnīgiem. Un tad vēl eh, pāris eh, izteikumi, jautājumi un pozitīvs skatījums uz komisijas eh, priekšlikumu. Principā koncepcija par digitālu klātbūtni eh, ir pozitīvi vērtējama. Ehm, mana politiskā grupa baidās, ka Eh, būs grūti eh, aplikt ar nodokļiem eh, globāls koncerns, kas var viegli pārvietot savus ieņēmumus un peļņas. Un otrs puses ir jāizvairās, lai neapliktu dubultā uzņēmums ar nodokļiem. Lai nespiestu ar, arī piespiedu pašnodarbināto personu skaitu palielināšanu kritiski būtu vērtējams arī eh, eh, šīs aplēses par 5 miljārdiem kā ieņēmumiem. Tas ir pārāk maz. Dažkārt eh, uzņēmumu uh, aplikšana ar nodokļiem, tas, ka tiek aplikt nevis peļņa, bet apgrozījums, mums uh, dažos gadījumos varētu šis arī problemātisks. Paredzētie šie 3% Google gadījumā būtu daudz par maz. Savukārt citiem par daudz, bet par to jau uh, referents norādīja. Mēs esam gatavi un atvērti runāt par citiem modeļiem, varbūt kādu progresīvu uh, modeli. Uh, Katrā ziņā mums svarīgāks ir efektivitātes jautājums. Pagaidām tas e, nešķiet tas labākais. E, ņemot vērā, kādas ir oligopolijas attiecības digitālo pakalpojumu tirgū, tad e, varam pieņemt, ka nodokļu sloga pārlikšana uz gala lietotājiem varētu būt aktīvi izmantots risinājums, kas mums šķiet ļoti problemātiski. Netflix un Spotify līdz šim netika ietverti šajā jomā. Mēs labprāt dzirdētu iemeslus, kāpēc tas, tas, tas tā ir bijis. Un efektīvākais veids varētu būt eh, panākt vismaz minimālu nodokļu līmeni eh, līdz šim arī zemu nodokļu līmeņu valstīs, kas ir bijis diezgan problemātiski. Paldies, Mārtiņ. Eh, FDD grupa Valīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties Rozatī kungam un Tāngu kungam par eh, viņu komentāriem, ievadam. Parlaments pēdējos gados šajā cīņā ir eh, spēlējis svarīgu lomu. Politikai šeit ir ļoti liela nozīme digitālai milži, kas eh, daudzos gadījumos eh, savās eh, uzrāda apgrozījumu nu, peļņu, kas pārsniedz pat dažu valstu iekšzemes koproduktu. Un to mēs nevaram ignorēt. Es ceru, ka mēs spēsim rīkoties pēc iespējas augstākā starptautiskā līmenī. Galu galā globalizācijas laikmetā mums ir arī jāatrod risinājumi globālā līmenī, bet ir nepieciešams risinājums arī Eiropas līmenī. Galu galā mums šeit ir aptuveni 500 miljoni lietotāju kas ir liels tirgus, un mums vajadzētu uh, panākt, e, ka šie uzņēmumi, kas strādā e, digitālajā jomā, arī tiktu aptvērti. Mēs jau vairākus gadus e, Eiropā, Eirozonā redzam tādu problēmu, ka dažas no dibinātāju valstīm, kā Luksemburga un Nīderlande, Nu, protams, ir arī citas valsts, kā īrija, ir pret šādu priekšlikumu. Līdz ar to es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāatrod risinājums, lai tās varētu ietekmēt šīs valstis, kuras kropļo konkurenci. Tas rada lielu kaitējumu citām valstīm. Līdz ar to tā vietā, lai censtos apiet šo priekšlikumu Mums ir jāatceras, ka mēs runājam par miljārdiem eiro katru gadu. Mums ir jāatrod veids, kā nodrošināt, ka tas negatīvi neietekmētu iedzīvotājus dalību valstīs, kas e, nevar gūt labumu no nodokļu ieņēmumiem. Paldies! Neredzu nevienu no NF. Un, ja tas tā ir, tad tagad brīvais mikrofons ir daudz klātesošu deputātu. Esmu pārliecināts, ka kāds vēlēsies piedalīties. Nu, izskatās, ka man tad pašam ir jārunā, jo savādāk mans apgalvojums nebūtu patiess. Man ir vairāki jautājumi attiecībā uz šiem dosjē. Es domāju, ka komisija uz to varēs viegli atbildēt, bet tas arī sasaucas ar vairākiem izteikumiem. Uh, šeit. Es vēlētos saprast, eh, cik lielā mērā mēs runājam par nodokļu sadalījumu, peļņas sadalījumu, un cik lielā mērā mēs vēlamies runāt par eh, nodokļu līmeņu paaugstināšanu. Es saprotu, ka vairāk ir runa par pirmo aspektu, bet kā blakus parādība šim, eh, blakus efekts šim uh, dosie varētu būt runa arī par nepieciešamību izvairīties no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Un vēlētos dzirdēt, eh, cik liels risks, eh, cik liels tas ir komisijas prāta risks. Kā darījuši sacīja, ja mēs lielā mērā koncentrējamies uz digitālo ekonomiku, bet tikai daļēji. Man izskatās, ka problēma šeit bieži vien ir ar nodokļu taisnīgu sadalījumu, bet tas nav ekskluzīvi tikai digitālai ekonomikai. Uh, To varētu aprakstīt arī eh, kā problēmu attālināts pārdošanas gadījumos, kur mūsdienās ir viegli piedalīties tirgū, radīt vērtību tirgū, gūt peļņu bez fiziskas klātbūtnes. Jautājums tad ir tāds, cik lielā mērā mums vajadzētu paplašināt eh, darbības jomu šim priekšlikumam, lai censtos aptvert pēc iespējas vairāk šo attālināts pārdošanas eh, jomu un eh, varbūt kā aplikšana, peļņas aplikšana ar nodokļiem, kā Pols sacīja, tas varbūt eh, viens un tas pats procents eh, no apgrozījuma varētu būt li liels summas un citur maz salīdzinot ar uzņēmumu lielumu. Lai sadalītu peļņu, Mums digitāla ekonomikā un attālinātā pārdošanā ir tieši problēma ar izmaksu sadalīšanu. Un, jo tikai pēc tam mēs varam runāt par peļņu. Es vēlētos dzirdēt atbildi uz šiem jautājumiem. Bet es nevēlos, lai mani pārprot. Šo priekšlikumu es uzskatu par ļoti labu. Uzskatu, ka tas ir uh, saulēcīgs vai pat uh, mazliet par vēlu, kā Petrs sacīja. Un mēs nevaram ignoriz, ignorēt šo problēmu, jo citādi nodokļu bāzes erozija turpināsies un var novest pie ļoti negatīviem risinājumiem, uh, rezultātiem. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad šobrīd uh, došu vārdu Mēsija Glumer no Digitaxud Eiropas komisijas. Uh, lai viņa varētu reaģēt uz to, kas tika sacīts debašu laikā. Yes, thank you. Liels paldies! Es aprobežošos ar atbildēm uz uh, uzdotajiem jautājumiem un sākšu ar nozīmīgu digitālo klātbūtni par šiem sliekšņiem, kā tie ir aprēķināti. Un šeit būtu jāpatur prātā, runājot par struktūrālo risinājumu priekšlikumiem, ka salīdzinot ar pašreizējo situāciju, ka šiem uzņēmiem Eiropas Savienībā ir pārst fiziska pārstāvība vienā valstī vai vispār tādas nav, uh, ka būs uh, daudzas uh, nozīmīgas digitālās klātbūtnes uh, dalību valstīs, un tas radīs nopietnu administratīvo slogu šiem uzņēmumiem. Un uh, pastāvīga klātbūtne uzņēmumām izmaksā 60-80 tūkstoši eiro gadā, bet ar šiem sliekšņiem mēs gribējām nodrošināt, ka uzņēmumi, kas saskarsies ar šo jauno slogu, gūs arī peļņu, lai varētu samaksāt par šo papildu slogu. Un tādēļ arī tika noteikti šādi sliekšņi lai nodrošinātu, ka uzņēmums, kas darbojas, var gūt arī noteiktu peļņu. Tas ir tāds aptuvens aprēķins, to nevar attiecināt uz visiem uzņēmumiem, bet šiem slieksnim jābūt ir pietiekam augstam, lai nu, būtu zināma drošība. Tagad pāriešu pie digitālo pakalpojumu nodokļa. Un sākšu ar pēdējo uzdoto jautājumu, kādēļ apgrozījuma nodoklis un kā var šīs izmaksas sadalīt. Ir jāpatur prātā runājot par šī nodokļa izveidi, ka mums bija ļoti daudz ierobežojumu. Bija jāņem vērā pastāvošais starptautiskais uh, juridiskais ietvars, jāievēro pamata brīvības Eiropas Savienībā, citi uh, Eiropas Savienības tiesību punkti, uh, eh, PTO uh, eh, juridiskais ietvers, tātad mums bija ļoti daudz ierobežojumu un nebija tik liels izvēles iespējas. Šis apgrozījuma uh, nodoklis bija īstenojams šai ietvarā. Protams, vēlamais risinājums būtu peļņas aplikšana ar nodokli, bet tad mēs atgrieztos atkal sākuma punktā, jo saskartos atkal ar uh, pašreizējiem ierobežojumiem, kas um, ir saistīti ar divpusējiem uh, nolīgumiem par nodokļiem, Tātad, ja mēs vēlētos aplikt ar nodokli pēļņu, tad mēs atgrieztos izējas punktā un nebūtu iespējams šāds pagaidu risinājums. Mm, Neti, e, mēs tāpat vēlējāmies, lai šis nodoklis būtu vienkāršs un vienkārši piemērojams. Tādēļ arī neiestājāmies par dažādām uh, nodokļu, tātad diferencētām nodokļu likmēm, bet vienotu uh, likmi paredzējām visām valstīm. Protams, ņemot vērā uzņēmumu iespējamās izmaksas, mēs uzskanē, uzskatījām, ka 3% likme nodrošinātu tādu labu līdzsvaru. Un uh, mēs neizslēdzām no šī nodokļa arī uzņēmums, kas darbojas ar zaudējumiem vai kam ir uh, neliela peļņa, kaut gan parasti šāda situācija nepastāv. Pēc mūsu datiem šie uzņēmumi gūst uh, lielu peļņu, un mēs vēlējāmies tādu līdzsvarotu pieeju, un tādēļ noteicām 3% likmi. Nu, es te tā lēkāju turpat pakaļ, runājot par šiem jautājumiem. Tālāk par peļņas sadali un struktūrālu risinājumu. Kādēļ mēs izmantojam vecos noteikumus par peļņas sadali? to, ko mēs tagad arī īstenojam, veicot funkcionālo analīzi un uh, cenu, cenu mehānismu. Tā tad mēs uh, ņemam vērā piemērošanas slogu uzņēmumiem un lai ne, vēlamies novērst to, ka mākslīga peļņa tiek novirzīta uz valstīm, kur ir zemi nodokļi. Tātad mūsu priekšlikums ir par atbilstošu nodokļu sistēmu bet tas mūsu priekšlikumā attiecas gan tikai uz uzņēmumiem, kam ir apgrozījums virs 750 miljoniem eiro gadā, bet mums ir jāpiedāvā kaut kas arī attiecībā uz citiem uzņēmumiem, uz ko neatiec šis CCCTB, un tādēļ mēs uh, izmantojam pastāvošo uh, nodokļu uh, sistēmu starptautiskā mērogā veicot Uh, transfēra cenu sistēmu un, un pastāvošos noteikumus. Tāpat izskanēja bažas par to, ka šis digitālo pakalpojumu nodoklis tiks tālāk novirzīts uz šo uzņēmumu klientiem. Nu, atbilde ir jā, tā var uh, notikt, kā tas ir uh, arī citu nodokļu gadījumā. Uh, bet mums eh, drīzāk rūp tas, kā nodrošināt, lai visi uzņēmumi maksā vienādi nodokļus, lai būtu godīgi spēles noteikumi visiem. Nu, ja uzņēmumi var novirzīt šo nodokļu slogu uz klientiem, bet tas viss ir atkarīgs arī no tā, kā šis uzņēmums darbu darbojas, kā ir organizēts, bet mēs vēlamies spērt pirmo soli un panākt, lai visi uzņēmumi maksātu vienādus nodokļus. Es uh, atbildēju uz konkrētiem jautājumiem, man šķiet, tagad es došu iespēju kolēģim uh, pateikt pāris vārdus par digitālo pakalpojumu definīciju un uh, nozīmīgu digitālu klātbūtni. Jā, paldies. Nozīmīga digitālā klātbūtne uh, var būt tad, ja pastāv saskārne, kas ir pieejama lietotājiem. Tātad, un uh, izmantojot šo saskārni, tiek uh, veikti vai piedāvāt digitālie pakalpojumi. Tālāk par digitālo pakalpojumu definīciju un tā ir pārņemta no 2011. gada regulas par PVN, konkrētī no 7. panta, tātad digitāli sniegti pakalpojumi, izmantojot internetu ar minimālu cilvēku iesaisti, bet izmantojot tehnoloģijas, tātad šeit priekšlikumam ir pievienots uh, Uh, pielikumā saraksts, kur detalizēti ir izskaidrots, kādi pakalpojumi tiek uzskatīti par digitāliem pakalpojumiem un kādi nē. Tātad šeit ir, uh, šeit ir digitālie tirgi, digitālās noliktavas, programmatūras, bet digitālie pakalpojumi. Uh, nav uh, attiecināmi uz preču pārdošanu, ja pasūtījums tiek izdarīts digitāli. Tātad mēs iekļāvām digitālo pakāpojumu direktīvu, kas balstās uz uh, jau pieņemtiem jēdzieniem, kas ir zināmi gan nodokļu administrācijai, gan nodokļu maksātājiem un tālāk par peļņas sadali un CCCTB. Mēs domājam, ka galu galā CCCTB būtu jāiekļauj arī uh, no zīmīgas digitālās klātbūtnes jēdziens un ir jāveic atbilstošas korekcijas, lai uh, ņemtu vērā godīgu peļņu sadali arī uh, digitāliem pakalpojumiem. Es gribēju vēl piebilst, jo mm, aizmirst atbildēt uz pāris jautājumiem. Tātad jautājums par to, vai tiek nodokļi dažādi pārdalīti, vai paredzēts paaugstināt nodokļus. Būtībā ir abi šie elementi. Digita, nozīmīgs digitālās klātbūtnes priekšlikums nodrošinās to, ka nodokļi tiek dažādi pārdalīti. Tātad, uh, tiks citādi atrisināt šis uzņēmumu nodokļu maksāšanas vietas jautājums, bet uh, arī tai uh, pat laikā būs mazāk iespēju mākslīgi novirzīt pēļņu uz citām jurisdikcijām, līdz ar to pieaugs arī nodokļi. Tālāk uh, uzdevāt jautājumu par godīgu nodokļu sadali un ka tas, teicāt, ka tas attiec ne tikai uz digitālo ekonomiku, un jums ir taisnība, un mēs CCCTB priekšlikumā mūsuprāt risinām šo jautājumu arī attiecinājumā attiecībā uz attālinātām pārdošanām un arī nozīmīga digitālā klātbūtne risinā šo jautājumu. Eh, kur eh, šī peļņa, kas ar nodokļiem ir jāpliek, tiek eh, sadalīta pa jurisdikcijām. Tātad no, peļņa tiks aplikta ar nodokli tur, kur reāli pārdošana notiek. Paldies! Tagad uh, referentiem ir iespēja izteikties, ja viņi to vēlas darījuši paldies vispirms visiem, kas piedalījās šajā ļoti interesantajā diskusijā. Nu, gribu izteikties par trim, četriem punktiem. Visa šī pasākuma mērķis ir nodrošināt godīgus spēles noteikumus. Tas mums ir jāpatur prātā ir jānodrošina lielāks taisnīgums Eiropas Savienības nodokļu sistēmā. Un tie, kuri iestājas pret šo iniciatīvu, nu, tiem būtu jāpaturprātā šis arguments. Tātad viņi atbalsta pašreizējo sistēmu, kā, kura, kā daudzi runātāji norādīja, ļoti uh, Eh, tāla no pilnības, nenodrošina taisnīgumu un eh, rada lielas iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas, it īpaši lieliem spēlētājiem. Nu, ja mēs esam uh, vienoti m, mm, attiecībā uz mērķi, tad uh, varam diskutēt par detaļām. Uh, Mēs eh, vēlamies izveidot taisnīgāku sistēmu, kas rada visiem uzņēmiem vienādus spēles noteikumus. Nu, šeit arī nav runa par to, ka viss, kas ir digitāls, tagad tiks aplikts ar nodokli. Nu, visa pasaules ekonomika ir digitāla. Preces tiek pārdotas internetā, uz to digi, uh, direktīva neatiecas. Tāpat ir pakalpojumi, nu, teiksim, datu eh, pārraide. Eh, arī šāda, šādas darbības pašas par sevi netiek eh, iekļā, ietvertas aptvērumā, bet kā komisija norāda, tad mērķis ir aplikt ar nodokļiem pakalpojumus, kuri citādi netiktu aplikti ar nodokļiem. Tālāk nodokļu pārdalē eh, salīdzinājumā ar nodokļu paaugstināšanu. Komisija jau izskaidroja, un man ir tāds pats skatījums. Tas ir eh, vairāk nekā vienkārši mm, godīga nodokļu pārdale, eh, jo vienlaikus tiek no, paaugstināti nodokļi noteiktām darbībām vai noteikts darbības tiks uh, apliktas ar nodokļiem pirmo reizi, jo tiek novērsta iespēja pārvirzīt peļņu uz citām jurisdikcijām. Jautājums, vai eh, gal galā nebūs tā, ka patērētāji maksās vairāk? Nu, protams, eh, tā notiek attiecībā uz visiem netiešiem nodokļiem, bet ir arī risinājums nu, nodrošināt reālu konkurenci. Ja nodokļi ir jāmaksā visiem uzņēmumiem, tad nevarēs uh, likt maksāt vairāk patērētājiem kopumā. Un, uh, ja būs uh, reāla konkurence, tad uzņēmumi centīsies saglabāt savu tirgus daļu. Vienmēr runājot par uh, Eh, nodokļiem. Jāpaturprātā, ka šeit ir gan pozitīva ietekme, tātad eh, papildus budžeta eh, ienākumi, bet ir arī šī negatīvā puse, un mums ir jābūt gataviem šī cena sama, jā, maksā, jāsamaksā, bet nu, ir jāpanāk līdzsvars starp šiem aspektiem. Paldies, Pol, vai vēlaties ko teikt? Jā. Piekrītu Darjušam Rozātī, ka runa ir par taisnīgu un efektīvu nodokļu Uh, aplikšanu. Un kolēģi jau arī ir informēti, ka ir jārisina nopietna problēma, un mums pirms vēlēšanām ir jāparāda, kā mēs to varam izdarīt, jāapliecina, ka mēs uh, nevar, nevaram pieļaut to, ka lielu uzņēmumu, tādu kā Google, Facebook un citi, kam ir milzīga pēļņa, nodokļus praktiski nemaksā. Bija jautājumi par īstenošanu, nu tas ir būtisks jautājums, jo šeit ir tāda jauna neizpētīta teritorija zināmā mērā un Eiropas parlamentam būtu jādod skaidrs politisks signāls, kāds ir uh, tas ceļš, pa kuru mums jāiet uh, attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem un vispār nodokļu jomā un jārod uh, tāds risinājums, kas ir praktiski īstenojams. Šī ir jauna, neizpētīta teritorija, bet mums ir jāvirzās uz priekšu un uh, jārisina jautājumi, lai panāktu uh, efektivitāti un taisnīgumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to debatas ir noslēgušās par šo jautājumu. Pateicos visiem dalībniekiem, komisijas pārstāvjiem. Tātad 10. Uh, septembrī ir jāiesniedz uh, grozījumi. 16. oktobrī tiks izskatīts uh, Uh, projekts 19. Uh, novembrī uh, grozījumi Un uh, galīgais balsojums notiks komitejā 3. decembrī un janvārī uh, plenārs sēdē. Nākamais punkts - Eiropas kolektīvās finansē, finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi. Šeit ir divi dosie, ir referenti Ešlijs Foks no EKR un Karolīna Nachtigāla no ALDE grupas. Un tā kā ir daudz grozījumu, tad ierosinām katram referentam dot 8 minūtes. Vispirms Ešlijs Foks. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šīs regulas priekšlikums par kolektīvo finansēšanu ir apsveicams. Mūsu komiteja ir piedāvājusi veselu virkni likumdošanas aktu, galvenokārt piedāvājot eh, palieli, palielinātus noteikumus tiem, kas vēlas aizdot uzņēmumiem. Un tomēr mums vienmēr vajadzētu eh, padomāt par alternatīviem finansēšanas veidiem, ja mēs vēlamies izveidot eh, patiesu kapitāla savienību. Tāpēc šis priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, un es eh, vēlētos uzteikt komisijas priekšlikumu. Šobrīd dažādie finansējuma režīmi dažādās dalību valstīs traucē tirzniecības pieaugumu, un tāpēc eh, pan-Eiropas, visai-Eiropas risinājumam vajadzētu piedāvāt eh, noteikums, kas ļautu darboties arī dalību valsts noteikumiem un tomēr labākā līmenī. Un tomēr šim priekšlikumam ir jābūt pilnveidotam, ja mēs vēlamies iegūt lielāko labumu no šī priekšlikuma. Manā, priek manā Manā ziņojumā es runāju par piecām jomām, kuras komisijai vajadzētu piedāvāt. Tātad kolektīvās finansēšanas e, veidi, kā šī kolektīvā finansēšana tiks uzraudzīta no dalību valstu pusēm, cik ārkārtīgi sarežģīti ir dažādi kolektīvās finansēšanas modeļi un godīga spēles noteikuma nodrošināšana arī trešo e, valstu kolektīvās finansēšanas platformām. Vispirms par šo slieksni. Es vēlētos palielināt slieksni no 1 līdz 8 miljoniem, jo tādējādi tas atbilst arī direktīvas aptvērumam. Es e, vēlētos abās direktīvās redzēt augstāku šo slieksni un tomēr lēmu par labu 8, 8 miljoniem, jo tas tomēr būtu ilgi ilgtspējīgāk. Esmu runājis ar veselu virkni iesaistīto pušu, un visi uzskata, ka šī eh, palielinātā eh, sliekšņa 8 miljonu apmērā, kas jau tiek īstenots vairākās dalību valstīs, būtu vislabākais. Es eh, nedomāju, ka esmai vajadzētu uzraudzīt visas platformas. NCE ir vislabākie, kuriem būtu jāveic šis uzraudzības darbs Esmai vajadzētu nodrošināt šīs regulas īstenošanas vienmērīgumu. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu daudzveidība arī komisijai liek paraudzīties uz šo platformu dažādo dabu no dažādiem rakursiem, piemēram, arī aizdošanas platformām un tā tālāk. Projektu turētāji, aizdevēji un ir vesela virkni platforma, kas piedāvā arī citus risinājumus. Es domāju, ka, ja komisija ņemtu vērā šos aspektus, tas regulu padarītu homogēnāku. Es vēlētos šajā priekšlikumā radīt vienu būtisku izmaiņu, proti radīt nevis regulu sākotnējiem piedāvājumiem, jo šobrīd Eiropas Savienība vēl nav atrunājusi savu ideju. Dalību valstu regulātori, Eiropas Investīcija banka un esam pie tā strādā, bet es uzskatu, ka šis likumdošanas akts būtu ideāls priekšlikums piedāvāt starptermiņu risinājumu. Es vēlētos, lai ECP um, būtu savu veidu starpnieks starp šiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem un patērētāju. Ja mēs to nenodrošināsim, tad tas uh, attieksies tikai uz ICA tirgu, un tomēr mums ir nepieciešami daudz uh, specifiskāki noteikumi, lai nodrošinātu startupiem adekvāts priekšnoteikums. Un visbeidzot, es savā priekšlikumā runāju arī par trešajām valstīm. Es uzskatu, ka priekšlikums un ideja ļautu apmainīties ar paraugu praksi. Tas ļautu piesaistīt lielākas investīcijas ne tikai Eiropas projektiem, bet arī pietiekam aizsargāt Eiropas patērētāju, ja KFP nāk no trešās valsts. Un eh, arī tie trešo valstu uzņēmumi, kur vēlas piedalīties vienotajā tirgu, būtu apsveicami. Prieksēdētāja kungs. Es eh, šo priekšlikumu sagatavošu novembrī. Ar lielu prieku sadarbošos ar ēnu referentiem un ar manu līdzreferentu. Paldies! Paldies, Ešlī, paldies par eh, jūsu centieniem runāt tik ātri, un tagad eh, dodu vārdu Alda grupas pārstāvēja Natragāls kundzei. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jā, patiesībā šis ir tāds eh, ļoti specifisks jautājums. Puse no visiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie, un tomēr lielākā daļa no patērētājiem pērk preces un pakalpojums tieši no šiem uzņēmumiem. Un tie nav lielie starptautiskie uzņēmumi, kuri padara ciematu vai pilsētiņu apdzīvotu bet eh, tie ir mazie un vidējie uzņēmumi. Tie ir tie, kas veido mūsu sabiedrības eh, sirdi un būtību. Bet eh, lielajos uzņēmumos strādā simtiem tūkstoši strādājošo, un patiesībā bieži vien šie digitālie risinājumi piedāvā ļoti daudz mūsu ikdienas uzla uzlabošanai. Šie uzņēmumi šobrīd spēj strādāt pāri robežām tieši pateicoties internetam, bet nevienmēr šo tirzniecības formu veicina patreizējie noteikumi. Tāpēc um, tieši kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir tik augstu vērtējami, lai veicinātu šīs tirzniecības um, pieaugumu. Kolektīvās finansēšanas ideja e, to neaptur valstu robežas, bet e, dažādās valstīs ir dažādi noteikumi, un tāpēc šī pārobežu kopfinansējuma ideja nevienmēr darbojās. Piemēram, ja kādam uzņēmumam, mazajam uzņēmumam ir brīnišķīga ideja saistīta ar kādu jaunu pakalpojumu vai preces parādīšanos tirgū, tad eh, viņiem vajadzētu būt iespējai naudu spēt gūt visā Eiropā. Tas nāks par labu kā dalību valstīm, tā Eiropai un arī iedzīvotājiem. Es vēlētos pateikties Foksa kungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Es pati sagatavošu arī savējo, bet eh, patiesībā ļoti laba ideja ir palielināt šos liekas no 1 līdz 8 miljoniem. Protams, ka mums ir jāveido tāda likumdošana Eiropā, kas varētu darboties visās dalību valstīs, un pie tam es ar tādu visu Eiropas risinājumu redzu tikai un vienīgi priekšrocības. Bet eh, varbūt vēl viens eh, komentārs par dažādo platformu daudzšķautņainību. Ir jābūt daudz proporcionālākam nodalījumam, kā mēs izturamies pret dažādiem priekšlikumiem. Manuprāt, šī direktīva ir pietiekami kompakta, un es vēlētos eh, piedāvāt arī kompaktu skatījumu mūsu ziņojumos. Godātie kolēģi, sadarbošos ar Ašlī kungu un ar pārējiem jums, lai mūsu veidotie dokumenti būtu visiem pieņemami. Prieksēdētais paldies Karolīnai un tagad eh, dod ēnu referentiem. Pirmā Anna Sandera lūdzu. <laughs> Paldies priekšsēdētājai vēlētos pateikties raportēru kolēģiem referentiem par iesniegtiem priekšlikumiem. Mani arī priecē iespēja strādāt pie kolektīvās finansēšanas jautājumu. Un tas ir um, ātrs digitāls veids pieejams visiem lai nodrošinātu finansējumu uzņēmumiem, tīpaši maziem vidējiem, kas mūsu teritorijā veido 99% Eiropas līmenī un ir jāmeklē novatoriski finansējuma avoti. Uh, lai nodrošinātu papildu finansējumu. Ja vēlamies, lai šī regula veiksmīgi darbotos, tad mums ir jābalstās uz noteiktiem lieliem pamatprincipiem. Šī, ja vēlamies, lai kolektīvā finansēšana attīstītos pārobežu režīmā, tad regulējumam ir jābūt skaidram, vienkāršam, efektīvam un tāpat uh, mums uh, ir arī jāapzinās uh, tas, ka ir nepieciešama atbilstoša aizsardzība investoriem uh, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu jomā. Ešlijs Foks ir uh, ierosinājis uh, uh, vairākas lietas, dažas no tām šķiet interesantas, palielinās lieksni no 1 līdz 8 miljoniem eiro, tāpat viņš ierosina arī uh, Uh, komunikācijas mārketinga noteikumu uzlabošanu un arī iespējām, uh, uh, ka šīs platformas sniedz arī konsultācijas vai padomus. Tāpat par žetoniem. Uh, Šeit man ir zināmi iebildumi eh, vai eh, bažas, jo Eiropas līmenī vēl šādu tiesību aktu nepastāv, līdz ar to mm, varbūt ir priekšlaicīgi virzīties uz priekšu šajos jautājumos, un varbūt šis uh, priekšlikums nav īstā vieta, kur šādi ierosinājumi būtu jāiekļauj. Es uh, vēlos pievērsties saziņai un mārketingam un uh, gribu teikt, ka šajā jomā nevajadzētu pieņemt pārāk stingrus noteikumus, kas liektu informēt par tiem uh, projektiem, uh, mm, ko šīs platformas piedāvā. Tāpat man šķiet uh, būtiski, uh, lai šīs platformas varētu piedalīties projektu īstenošanā, tas uh, iedrošinātu investorus, tā skaitā institucionālos investorus. Tāpat gribētu teikt, ka nepieciešams uh, pielāgot uh, normas attiecībā uz to, vai šeit ir runa par aizdevumiem vai investīcijām. Tātad runājot par investoriem, ja vēlamies panākt, lai šī joma plauktu Eiropā un uh, lai nerastos skandāli un problēmas, tad ir labi jāinformē potenciālie investori par pastāvošo risku, arī par to, ka var rasties zaudējumi. Tāpat man ir jautājums par to, vai šeit būtu jāiekļauj normas par ekvivalenci eh, šajā eh, diskusiju stadijā. Un katrā ziņā man eh, priecē tas, ka mums būs ļoti saturīgas un interesantas diskusijas. Paldies. Un otrs Vanda Kandelāra kungs, EPP grupas vārdā. Jā, paldies. Runāšu ļoti īsi, prieksēdētāja kungs. Daudz, kas eh, ļoti saturīgs šeit jau ir izskanējis. Un, eh, protams, es uzskatu, ka jaunām idejām un jauniem pasākumiem, ja šīs idejas ir labas, bet tam trūkst finansējumu, tad tam ir jābūt, ir jābūt iespēja to finansēt Eiropā. Šī kolektīvā finansēšana var radīt iespējas jauniem uzņēmumiem un jaunām idejām doties tālāk pasaulē, un, manuprāt, tas ir lieliski. Es piekrītu visam, ko Sanders kundze teica. Pirmkārt, noteikumiem ir jābūt vienkāršiem, un otrkārt, ir jābūt investīcija aizsardzībai. Bet eh, tagad par Natergāls kundzes eh, ziņojumu. Ļoti labi, ka tas ir tik ļoti īss. Un eh, man patika arī Karolīnas pamudinājums komisijai, proti atbalstīt Eiropas parlamenta ideju pēc iespējas lielākā mērā. Uh, Ar došu arī savu ieguldījumu, un kā jau Natagāls kundze teica, padomēju komisijai ir jārīkojas pēc iespējas ašāk. Paldies, un SMD grupas vārdā tikai viens ēnu referents Karlīfs kundze lūdzu. Paldies! Vispirms es vēlētos sveikt eh, kā Karolīnu, tā arī Ašlē Foksu. Jā, visi esam vienādās domās. Mēs eh, vēlamies, lai šī regula tiešām sniegtu kādu pievienoto vērtību un, protams, eh, aizsargājot kapitālu, mēs stiprināsim ceturtās eh, rūpnieciskās revolūcijas gaitu un tomēr. Mēs lielā mērā atbalstam referenta ideju palielināt kolektīvās finansēšanas kapitālu no 1 līdz 8 miljoniem gadā. Tas bija arī mūsu priekšlikums, tātad piekrītam pilnībā. Par ICA mēs piekrītam, ka nā, sākotnējā ideja, kur jau pieminēja referents, ir laba, un tomēr tuvākajās nedēļās par to vēl diskutēsim niansētāk. Tagad par tehniskām detaļām par tehniskām detaļām. Mums ir jābūt ārkārtīgi striktiem caurskatāmības un patērētāju aizsardzības jomā. Protams, ka kolektīvās finansēšanas potenciāls ir ļoti liels, un tomēr runājot par asimetrisku informāciju, par dažādiem citiem riskiem un satricinājumu iespējām, mums ir jābūt ļoti striktiem. Arī patērētāja aizsardzībai ir jābūt pietiekam augstā līmenī. Tāpēc um, Mēs uzskatām, ka visiem projekta īstenotājiem ir jāpublisko vai vismaz pēc eh, pieprasījuma jāpasaka viņa finansējums. Un to mēs arī vēlamies ierakstīt šajā regulā. Kolektīvās finansēšanas eh, platformām tomēr būtu jāatbilst arī vispārējā labuma idejai. Piemēram, mēs varam diskutēt par ideju, vai platforma vēlas īstenot kādu zināmu naudas daļu projektos, um, varbūt arī runāt par tarifu ideju. Tā tad um, mēs um, nedomājam, ka kolektīvajai finansēšanai būtu jābūt kā sava veida riska buferim tādiem projektiem un uzņēmumiem, kur citādi izdzīvošana uh, ir neiespējama. Bet, eh, piemēram, ja mēs vēlamies runāt par sekundārajām tirgus akcijām, tad eh, tam tomēr nevajadzētu būt galvenajam punktam. Bet komisijas priekšlikums, eh, protams, atspoguļo 29. režīmu. Es uzskatu, ka un vismaz pēc man zināmā arī tirgus spēlētāji atbalsta šo ideju. Un tomēr esmai vajadzētu spēlēt izšķirīgāku lomu, lai kolektīvā finansēšana būtu labāk atbalstīta Eiropas Savienībā. Pēdējais, ko vēlējos pieminēt par trešajām valstīm. Man patīk ašlai ideja, un mēs saprotam arī ekonomisko ekonomisko um, pielikumu šai uh, idejai, bet tomēr vēlētos vēlreiz pateikties referentu, referentam un sadarbosimies arī turpmāk. Pa, īsumā par finanšu instrumentu tirgus uh, ziņojumu. Būtu ārkārtīgi interesanti dzirdēt komisijas ideju par to, ka MIFID licence tiks izņemta no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu kopuma. Paldies! Uh, both... Jā, tā tad saprotu, ka abi referenti ne, neuzstāsies kā viena referenti otra referenta ziņojumā. Nav neviens no Goe, tad Marko Vallī no FDD. Jā, paldies. Arī es vēlētos pateikties abiem referentiem par viņu darbu, par, un arī ēnu referentiem par sacīto. Vispirms par kolektīvos finansēšanas priekšlikumu, ko sagatavoja komisija. Tas arī interesants. Tik stiprināts eh, svarīgs finansējuma avots eh, šiem startup uzņēmumiem, kas nevienmēr var izmantot tradicionālos finansēšanas avots, kas attiec uz ICO un sliekšņu vērtībām. Es nedomāju, ka tāds e, sliekšņi vispār ir nepieciešami, jo cenšoties atgūt naudu nekonvenciālā veidā, tad šāda pieeja nav pareiza. Uh, bet būtu svarīgi spēt izsekot naudas plūsmām, lai nenonāktu situācijā, kad ir jārunā par naudas atmazgāšanas schēmām. Saprotam, ka še, šie inovatīvie līdzekļi dažkārt tik izmantoti šādos mērķos. Tādēļ ir jānodrošina uh, naudas plūsmas izsakošana. Tas, manuprāt, ir labāk nekā sliekšņi, kas nav, manuprāt, laba, eh, labs risinājums. Kas tad ir uz uzraudzību? Mēs labprātāk redzētu tādu risinājumu, kas stiprinātu nacionālās iestādes un to lomu, nevis vienu centralizētu iestādi. Jūs skatām, ka dalību valstu nacionālajiem iestādēm ir lielāka kompetence un ka tas darbosies labāk nekā vienots regulators. Tas arī atrisinātu interešu konfliktu jautājumu. Kas attiec uz projektu atlasi? Dažas Itālijas iestādes ir izmantojušas iespēju e, pieņemt noteikumus e, kolektīvās finansēšanas jomās, un tur iejaucas banku regulātori. Tie, kas izmanto šīs finansēšanas iespējas, dara to tādēļ, lai ne, e, neizmantotu banku finansējumu kā avotu Es nevēlētos redzēt šādu Itālijas variantu, ka to pārņemt arī citas valstis. Ir nepieciešams, eh, lai eh, bankas un citi eh, līdzīgi veidojumi piedalītos ne vairāk kā 5% apjomā. Ir vēl viens interesants jautājums. Domāju, ka mums ir arī jāizlem, kā rīkoties nākotnē, bet esmu pārliecināts, ka mēs varēsim labi sadarboties ar kolēģiem. Tā citus ēnu referents neredzu. Brīvais mikrofons tagad Nina Gila. Uh, Paldies, priekšsarētāji! Vēlējos pateikties referentiem par sagatavotajiem ziņojumiem. Šie ir labi priekšlikumi. Un cerams, tie spējas eh, paplašināt šādas kapitāla piesaistes iespējas Eiropas Savienībā. Un es piekrītu Karolīnas sacītājiem, ka tas varētu būt īpaši noderīgi maziem vidējiem uzņēmumiem un startup. Šis priekšlikums izveidotu tā saukto 29. režīmu visas Eiropas eh, līmenī. Un tur ir daži šķēršļi Vēlos panākt, ka abos ziņojumos ir pietiekami lieli stimuli un pietiekams investoru aizsardzības līmenis. Pēdējā lieta, vēl, ko vēlos sacīt, ir par trešajām valstīm, un Ešlīs jau to sacīja. Ņemot vērā to, ka apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības, mums ir jābalso par uh, eh, CMU. Uh, ir svarīgi, lai visa Eiropas eh, režīms pieļautu to, ka trešajās valstīs esošas eh, kolektīvo finansēšanu platformas spētu strādāt Eiropas Savienībā. Varbūt jūs varat eh, reaģēt uz minēto par to, kas ir jūsu ziņojumā šajā jautājumā. Paldies, Nina! Izskatās, ka neviens cits nevēlas uzstāties, tad došu, došu iespēju mūsu referentiem. Karolīna, jā, paldies priekšsarētāji. Vispirms paldies kolēģiem par komentāriem. Nepacietību gaidu e, sarunas. E, pēdējā lieta, ko Nina Gīlas sacīja par trešajām valstīm. Tas ir sarežģīts jautājums. Varbūt kopā ar Ešliju mēs e, varētu nonākt pie risinājuma, kas būtu kopīgs abos ziņojumos. Tā kā ceram, ka pietiekam ātri noslēgsim darbu pie abiem dosiem. Un beidzot arī vārds Ešlijam Foksam. Paldies priekšsarētāji. Paldies eh, manai līdzreferentei un arī ēnu referentiem. Es piekrītu Karolīnai, eh, kur sacīja, ka ir nepieciešams eh, veicināt to, ka MVU var vieglāk piekļūt finansējumam. Tas ir bijis svarīgi jau visā periodā pēc krīzes. Eh, Sanders kundzei es piekrītu, ka mums ir nepieciešams skaidrs, vienkārši ietvars. Es domāju, ka mēs to varam izstrādāt. Es saprotu jūsu paustās bažas attiecībā uz formulējumiem eh, manā ziņojumā par ICO. Eh, esmu gatavs strādāt ar jums kopā, lai nonāktu pie tādiem grozījumiem, kas ņem vērā jūsu bažas. Paldies par atbalstu. Um, ICO iekļaušanai. Es domāju, ka mēs varam panākt risinājums, kas apvieno visas grupas. Jūs minējāt caurskatāmības investoru aizsardzības jautājums. Es piekrītu jums, tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ar nepacietību gaidu jūsu grozījumu priekšlikumus, kas eh, varētu ļaut uzlabot šo situāciju ziņojumā. Valīkungs, jūs minējāt šo vēlmi iet tālāk par 8 miljonu slieksni, bet es saprotu, ka um, pat, pat uh, ņemot vērā to, ka es atbalstu jūsu pieeju, es nezinu, vai tas iegūs vairākumu atbalstu. Nina Gil pieminēja trešo valstu ekvivalents. Tā ir joma, kas ir aptvērta ziņojumā, bet tas nav tikai uh, attiecināms uz Brexit. Šeit runa par to, ka Eiropas Savienībai, MVU, e, varētu daudz labāku piekļuvi finansējumu nodrošināt, vai runā šajā gadījumā būtu par tādām trešām valstīm kā Šveice, apvienotā karaliste vai ASV. Jautājums ir par to, kā mēs varam palīdzēt gūt labumu maziem vidējiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Un e, to mēs varam darīt, nodrošinot pēc iespējas e, plašākus finanšu avots. Priekšsēdētāji, e, pirms lieku punktu, aicinu visus uz ICO regulēšanas apaļā galda diskusiju, kas notiks otrdien, 4. septembrī, puspiecos pēcpusdienā, 5E2 zālē. Es vadīšu šo pasākumu un labprāt uzklausīšu ierosinājums un diskusijas par ICO. Ar nepacietību gaidu iespēju tālāk strādāt pie šī ambiciozā priekšlikuma. Paldies, Ešlī! Ar to mēs noslēdzam šo ziņojumu projektu izskatīšanu. Uzklausījām uh, arī to ideju, ka pēc dažām dienām, ceturtajā septembrī, kā referents tikko norādīja, ir iespēja diskutēt tālāk. 11. septembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, grozījuma izskatīšana 8. oktobrī, balsošana komitejā 5. novembrī un plenāra sēdē vēl jāapstiprina datums. Paldies, ka aktīvi strādājat, lai mēs paspētu pēc iespējas ātrāk pabeigt šo jautājumu. Izskatās, ka esam apsteiguši laika grafiku, un tāpēc mums ir 25 minūšu pārtraukums eh, un 15 minūšu debats par budžetu, pēc tam balsojums.